aizstās uh, Fito kungu, tālāk paziņojums par savienības aktu. Ričards Suliks saskaņā ar 46. Uh, uh, noteikumu reglamentā šis paziņojums.